man paziņojas par savu iecaušanu par eh, Rumānijas valdības locekli saskaņā ar 7. pāntu, 1. punktu, eh, Eiropas parlamenta vēlēšana aktā, kā arī 4. pāntu mūsu um, reglamentā, eh, Plumbas kundzes deputāts mandāts kopš 7. māja ir uh, konstatējam, ka vairs nepastāv sirsnīgi sveicam Plumbas kundzi, Roman Plumba ar iecelšanu ministri samatā. Varbūt kolēģis Svoboda varētu eh, Plumbas kundzei tieši manus sveiciens ar nodot. Paldies, kolēģi. Juridiskā komiteja 25. aprīļa sēdē Birgits Kolins Langenes saskaņā ar 3. pāns 4.